uzskatīts par pieņemtajiem. Tagad runāsim par grozījumiem, kas tiek piedāvāti mūsu darba kārtībai. Pirmkārt, priekšsēdētāja konference 20. janvārī saskaņā ar 137. Um, punktu šī darba kārtība šobrīd ir pieņemta un pirmdien nav paredzēts nekādas izmaiņas, respektīvi jūs varat ieskatīties savos dokumentos, tur nekādas izmaiņas nav paredzētas. Par otrdienu eh, zaļo grupa, kā arī Alde grupa pieteica, lai pieteica uh, to, lai jautājums tiktu izskatīts par, uh, par Krievijas, uh, par situāciju Krievijā tieši attiecībā uz, uh, uz cilvēktiesību ievērošanu. Pirmā Harmsas kundze, kas izteiksies par šo darba kārtības punktu. Priekšsēdētāji, es uzskatu, ka no vienas puses, ņemot vērā Eh, to, kas notika Hodorkovskija lietā. Mums noteikti ir jādiskutē par to, kā šobrīd Krievijā uh, tiek ievērotas cilvēktiesības, bet te pašā laikā skaidri saprotot, ka jau šoruden ir paredzētas uh, Dumas vēlēšanas, mums ir nepieciešams izrunāt situāciju šajā kaimiņu valstī, šajā milzīgajā kaimiņu valstī, tāpēc es uzskatu, ka uh, Mums ir jārunā par šo jautājumu. Mēs visu laiku runājam par to, vai ir pareizi vai nav pareizi un cik lielā mērā būtu jāiesaistās kaimiņu valstu lietās, lai nodrošinātu cilvēktiesības. Uh, tagad arī runājot par Eģipti un Tunisiju, bieži vien izskan jautājums, vai mēs esam diskutējuši par to, par ko bija jādiskutē. Tāpēc mēs ļoti uh, negribētu ļaut līdzīgu, pieļaut līdzīgu situāciju mūsu pašu kontinentā, šī kontinenta austrumos, Krievijā, un līdz ar to es gribētu, lai rīt mēs diskutētu par situāciju Krievijā, angliski tas ir rule of law in Russia. Labi. Ferhofstata kungs, viņš gribētu arī izteikties, lūdzu. To, uh, support... Jā, es vēlētos atbalstīt Rebeks Harms iniciatīvu, un es gribētu sacīt arī sekojošo. Tā kā mēs šo pieprasījumu priekšstādātā konferencē esam noformulējuši, un šajā plenārsēdē mēs saņemam arvien lielāku spiedienu no Krievijas puses to visu nedarīt. Pirms pāris nedēļām mēs organizējām semināru par tiesiskumu un kā, eh, tiesisko kārtību Krievijā. Un eh, no Krievijas saņemam signālus, nespiediet uz rezolūciju parlamentā par to, kāda ir situācija ar tiesiskumu. Eh, Krievijā, bet gal galā ne jau Krieviem ir jālem par to, kāda ir darba kārtība Eiropas parlamentā. Mums pašiem tas ir jādara. Vai kāds no deputātiem gribētu izteikties pret Lūdzu Severinkungs? Uh, uh, Dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, kā referents pastāvīgais referents attiecībām ar Krieviju, es gribētu sacīt, ka mēs jau esam aizsākuši ļoti rūpīgu procesu, lai risinātu visus nopietnākos jautājumus, kas ir svarīgi mūsu savstarpējās attiecībās ar Krieviju. Mums jau bija uzklausīšana, kur mēs uzklausījām arī ārējās eh, rīcības dienestu pārstāvi un Krievijas valdības pārstāvis. 2. martā būs otra uzklausīšana ar ekspertiem kas runās par visiem svarīgākiem aspektiem, kas saistīti ar attiecībām ar Krieviju. 2. marta nedēļā mēs plānojam visaptverošu, naklājā ar visaptverošu tekstu un rekomendācijām, kas būs atvērti debatēm un grozījumiem un noslēgsies ar debatēm plenārsēdēm ar augstās pārstāvis piedalīšanos un šajā nedēļā viņas klātbūtni nevar nodrošināt. Tādēļ es domāju, ka mēs uzskatām, ka šis jautājums ir svarīgs, taču vajadzētu šim procesam ļaut mierīgi turpināties un noslēgties tā, lai mums būtu patiešām pamatīgas debates un lai panāktais rezultāts būtu ticams. Labi, varam sākt balsot. Vai ir kāds kārtības aspekts, lūdzu? Ir kaut kas, ko es nesaprotu. Pagājušā nedēļa priekšsādātāju konferencē mēs teicām, ka mums būs debates par Krieviju martā, jo Eštonas kundze tad būs klāt. Un tad priekšsādātāju konferencē mēs sakām, ka, lai būtu debates par Krieviju, tas ir nepieciešams, jo eh, Putina kungs viesojas eh, komisijā un tiekas ar Barozo kungu. Informācija, ko es saņēmu šajā pēcpusdienā, nozīmē, ka Putina kungs neierodas komisijā. Vai mums ir kāda informācija vai nav? Un Debates tika lūgtas tikai pagājušajā nedēļā tādēļ, ka Putina kungs ierodas. Pretējā gadījumā tas būs marta mēnesī ar rezolūciju. Es gribētu tomēr saņemt informāciju. Order, Tātad tas bija reglamenta jautājums, es saprotu, vai jūs arī par reglamentu? Tātad gadījumā mēs balsosim. Tagad mēs balsosim. Kas no jums ir par šo? ieteikumu, kas nāca no zaļo grupas salde. Lūdzu, rokas ar paceļot rokas parādiet par. Uh, to es prečīvi. Kas ir pret? Nāksies pārbaudīt. Lūdzu, sākam pārbaudīt elektroniski. Sākam balsot. Otvieram goso. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Šīs priekšlikums ir akceptēts. Tātad ak, priekšlikums ir pieņemts. Tas nozīmē, ka komisijas vicepriekšsēdētājs augstās pārstāves ārlietās paziņojums par tiesiskumu Krievijā šis paziņojums tiks iekļauts otrdien kā trešais darba kārtības punkts. Tad treš, otrdien no rīta trešais punkts būs šis paziņojums. Jūs varat iesniegt savus priekšlikumus par rezolūciju līdz 15. februārim 10.00 un varat iesniegt grozījumus rezolūcijai līdz 16. februārim 10.00 un savukārt grozījumi par kopīgajiem priekšlikumiem ir, ir iesniedzami līdz 16. februārim 11.00. Tas nozīmē, ka 16. februārī 11.00 tiks pārtraukta jebkāda veida grozījuma priekšlikuma pieņemšana. Ceturtdien ir paredzēts balsot. Tālāk. Man ir vēl viens priekšlikums par otrdienu. Eiropas Tautas partijas grupa, Kristiešu demokrāti, gribētu, lai mēs darba kārtībā iekļauti komisijas paziņojumu par, Lampe, par situāciju Lampendūzā. Mario Mauro ir mūsu kolēģis, kas pamatos šo priekšlikumu. Lūdzu. Grazie, signor Presidente. Paldies, priekšsēdētāji kā jūs pilnīgi pareizi atzīmējāt, mēs novērojam kādu milzīgu parādību, kas palielina uh, migrantu plūsmas uz Eiropu no Lampedūzas. Uz, uz Lampedūzas atvainos, un Lampedūzas sala ir pilnīgi pārpludināta ar šīm migrantu plūsmām. Un tāpēc uh, Magreba valstu stabilizācija ir ārkārtīgi svarīga un ir ļoti svarīga un neatliekami, lai komisija beidzot par to runātu. Un te nav jārunā tikai par uh, humanitāriem jautājumiem, bet par strateģiskām lietām, kas būtu saskaņā ar mūsu noteikto politiku vidusjūras reģionam. Un tādēļ es vēlētos atsevišķas debates ar Malstrēms kundzi. Uh, un lai mums būtu pietiekami daudz laika ņemot vērā situācijas neatliekamību. Lielas paldies, un lai atbalstītu šo priekšlikumu, ir pieteicis Šulca kungs. Paldies, priekšsēdētājs, saka Šulca kungs. Priekšsēdētāji, mēs kā sociāli demokrāti gribējam iesniegt līdzīgu priekšlikumu, taču vēlos teikt, ka ieteikt šādi gan kolēģim Māro, gan arī pāriem klātesošiem, bet mēs varam precīzāk to formulēt. Skaidrs, ka šobrīd ir jātiek galā ar milzīgu migrantu plūsmu, un Itālija tieši tāpat kā jebkura cita valsts, kas atrodas pie vidusjūras, uh, Itālija atrodas tādā neizdevīgā situācijā, ka ir jātiek galā ar milzīgu migrantu plūsmu, un nesanāk, lai nesanāktu tā, ka Itālija ir uh, tā valsts, kuru mēs. Uh, izskatām atsevišķi, manuprāt, gan Grieķija, gan Malta, gan arī Spānija tuvākajā laikā noteikti uh, atradīsies līdzīgā situācija. Varbūt mēs varam savādāk to izteikt. Komisijas paziņojums par vajadzīgajiem pasākumiem, lai atbalstītu Itāliju un citas Eiropas Savienības valstis, kas uh, mēģina risināt bēgļu problēmu, tātad kādu atbalstu mēs varam šīm valstīm sniegt. Priekšsēdētājs, vai ir kāds no klātesošajiem, kas gribētu izteikties pret šo priekšlikumu? Lūdzu, pret priekšlikumu, ja? Pret. Nav neviena. Tad varam balsot, kas ir par to, lai akceptētu šo priekšlikumu. Kas ir par? Nē, nē, ir kāds, kas gribētu runāt pret. Nē, cienījamie kolēģi, mēs tagad balsojam par priekšlikumu, kas, ko piedāvāja kolēģis Maurija Mauro. Par. Kas ir pret? Nu, neviens nav pret. Tad, tad esam akceptējuši šo priekšlikumu, un mēs to iekļauksim otrdien pēcpusdienā kā otro darba kārtības punktu no, no 19. Tas būs, šis būs otrais darba kārtības punkts otrdien pēcpusdienā. No 3 līdz 19.30 šobrīd ir paredzēts uh, jautājumu laiks, un tagad uh, mēs jautājumu laiku pārliksim mazliet vēlāk. Bet tagad jautājums ir par to, kā mēs nosauksim šo darba kārtības punktu. Es, ja es pareizi sapratu, bija priekšlikums mainīt. Vai ir kāds reglamentu punkts, lūdzu? Paldies, priekšsēdētājs. Vēlētos atbalstīt Šulc kungu priekšlikumu, jo gal galā problēma ir uh, ne tikai Lempaduzā. Mums ir 5000 km jūras robeža un tā sastāda milzīgu humanitāru risku. Uh, Un e, nav jau jautājums par to, vai Eiropas Savienība palīdzēs Itālijas valdībai. Svarīgi ir, lai mēs kā kontinents reaģētu uz kontinentālu risku. Jā, jums tīs tiesa, bet mēs par to jau nobalsojam plenārsēde. Visi jau nobalsoja par, tā kā viss ir kārtībā. Un tagad jautājums ir par to, kā sauksies mūsu diskusijas. Sociālistu un demokrāta grupa iesaka, lai diskusijas nosaukums būtu šāds Eiropas Savienības palīdzības pasākumi Itālijai uh, sakarā ar migrācijas plūsmu. Šāds ir priekšlikums. Šulca kungs gribētu grozīt šo viņu priekšlikumu. Jā, paldies priekšsēdētājs, saka Šulca kungs. Uh, Manuprāt, šeit mēs mēģinām precīzāk šo domu izteikt. Mēs ļoti gribētu, lai komisija nāktu klajā ar paziņojumu par pasākumiem, kas ir vajadzīgi nekavējoties, lai atbalstītu Itāliju un citas valstis, kas varētu atrasties tādā situācijā, kad ir nepieciešams risināt problēmu par migrantu plūsmu. Sapratu, saka priekšsēdētājs, tad priekšlikums šobrīd ir šāds komisijas paziņojums, komisijas palīdzības pasākumi, kas ir vērsti uz Itāliju un citām valstīm, kas šobrīd cieš no pārmērīgas migrantu plūsmas. Šāds priekšlikums. Kas ir par šādu virsrakstu, šādu nosaukumu mūsu diskusijai? Kas ir pret? Labi, līdz ar to nosaukums ir akceptēts kā Es nolasīju. Labi. Trešdien nav nekādu priekšlikumu par grozējumiem, līdz ar to trešdiena pa paliek neskarta. Ceturtdien savukārt. Uh, ceturtdien Eiropas uh, demokrāta grupa gribētu runāt par Žuliānu Asanžu un situāciju ar uh, viņa aresta orderi. Kas gribētu runāt par šo priekšlikumu? Lūdzu! Uh, you, Paldies, priekšsēdētāji. Šis mutiskais jautājums nav par to, vai Asanža kungs ir vainīgs vai nevainīgs apsūdzībās, kas izvirzītas uh, Zviedrijā. Jautājums ir par Eiropas aresta orderu procedūru un vai tas tiek atbilstoši izmantots. Eiropas aresta orders ļauj jebkuram, uh, jebkuru Eiropas uh, pilsoni nodot tiesāšanai, neizskatot primāros pierādījumus un arī nedrīkst atteikt šo nodošanu. Šim dokumentam ir milzīgs potenciāls to neatbilstoši un ļaunprātīgi izmantot un izmantot pret politiskiem disidentiem. Vai šie noziegumi ir padarīti, vai tā ir ASV vēlme viņu izdot no uh, citas Eiropas Savienības valsts. Un tādēļ šis gadījums ir pilnībā jāizprot un jāpārāk jādomā, vai šeit Eiropas arestu orderis netiek izmantots neatbilstoši un ļaunprātīgi. Lūdzu, balsojiet par. Lielas paldies! Kas gribētu izteikties par šo priekšlikumu? Par šo priekšlikumu lūdzu Hercogas kundze. Yes, yes, chairman. I... Jā, priekšsēdētāji, es gribētu sacīt, ka 2004. gadā kāds E, īru e, izcelsmes cilvēks izraisīja nāvi Ungārijā. Un šodien mēs saņēmām e, paziņojumu, ka viņu var nodot Ungārijai šīs lietas izskatīšanai. Jo, redziet, tagad šī procedūra notiek ātrāk, jo paskatieties, cik ilgus gadus bija jāgaida upuriem. Mēs tā tad esam par. Paldies, kas no klātesošajiem? Lūdzu, mieru, saglabāsim mieru. Kas gribētu tagad izteikties pret šo priekšlikumu? Kas gribētu izteikties pret priekšlikumu? Pret priekšlikumu, jā? Ja? Okay. Yeah. Yeah. okay. Yes, please. Priekšsēdētāja kungs, saka Šulca kungs. Pirmkārt, viena lieta grib noskaidrot saskaņā reglamentu. Es nezinu, vai mēs, kā Eiropas parlaments, varam diskutēt par Eiropas apcietinājuma orderi. Es nezinu, vai mēs varam vispār diskutēt tā principiāli par šo jautājumu, bet vai mēs, es nezinu, visticamāk varam diskutēt principiāli, bet vai mēs to varam sasaustīt ar esošo lietu, uh, Ja tas tā būtu, tad man ir vēl daži, daži gadījumi, vēl dažas lietas, par kurām, manuprāt, būtu jāpadiskutē. Bet es nezinu. Nu, lai nesanāk tā, ka Eiropas parlamentā mēs diskutējam par to, par ko īstenībā nevaram. Labi, saka priekšsēdētāji, nu tad mēs varam balsot uh, pār vai pret šo priekšlikumu. Tātad EFD grupas priekšlikums par iekļaušanu darba kārtībā uh, mutisko jautājumu komisijai attiecībā uz Eiropas apcietinājuma orderā izmantošanu pret Julianu Asanžu. Kas ir par? Kas ir pret? Labi. Tad šīs priekšlikums ir noraidīts. Tagad esam izdiskutējuši un apstiprinājuši darba kārtību. Tagad varam sākt strādāt, izskatīt darba kārtību. Go, požond, ko, brats sākam izskatīt darba kārtību un lūdzu saglabāsim mieru, vai nu jūs paliekat šeit, vai nu jūs dodaties prom. Dear colleagues, please. Cieniem kolēģi, viena minūte jums tiek dota.